Grieķijas kompetentās iestādes man ir uh, nosūtījuši lūguma atcelt Manolis Kefalogianis imunitāti, lai uzsāktu izmeklēšanu pret šo uh, personu un atbilstīgi uh, regulēt, tad arī šis lūgums ir nosūtīts kompetentai